darf Sie alle zu uns. Sveicu jūs visus mūsu pirmajā plenārsēdē pēc vasaras pārtraukuma. Man jāsāk mūsu sēde ar sērvēsti. Mūsu kolēģis un draugs Lotārs Biskis 13. Eh, augustā uh, mira. Viņa pēkšņā nāve mūs visus uh, dziļi ir saviņojusi, un mēs viņu atceramies kā uh, cienītu deputātu, kurš tika godāts un mīlēts visās politiskajās grupās. Un mēs esam zaudējuši arī kompetentu politiķi, kurš vadīja GOE, NGL uh, grupu un uh, tādējādi arī atstāja savu iespaidu parlamentā. Viņš bija lojāls draugs, uh, pieticīgs cilvēks un vienmēr bija patīkams sarunu partners, un kā tādu mēs viņu arī atcerēsimies. Lotāra Biskija nāve ir uh, zaudējums gan mūsu parlamentam, sāpīgs zaudējums arī viņa ģimenei un draugiem, un domās mēs esam ar viņu piederīgajiem. Es jūs lūdzu Lotāra Biskija piemiņai ieturēt minūtu klusumu.